ir pilnas tiesības piedalīties parlamentu un, struktūra, un tā struktūra darbā. Juridiskā komiteja 11. jūlija un 5. septembra sanāksmēs ir Laimas uh, Andrikienes un Urzulas uh, Krupas, kā arī Manuela dos Santos mandātus pārbaudījuši un uh, ierosinājuši ar. Uh, spēku no attiecīgi 30. māja un uh, attiecīgiem citiem datumiem tos uh, paziņot uh, par nederīgiem līdz ar, par derīgiem. Līdz ar to šo mandātu spēkā esamība ir apstiprināta. Mēs esam saņēmuši arī, arī